Dear colleagues, cienījamie kolēģi, Dear colleagues, I think that we can. Uh, Mums vajadzētu sākt darbu. I start immediately with item 2 in our. Nekavējoties pāriešu pie otrā darba kārtības jautājuma un proti pie darba kārtības pieņemšanas. Un ir uh, viens pieteikums mainīt darba kārtību. EVP grupa vēlas uh, pārcelt balsojumu pār Boilēns kundzes ziņojumu par eh, inovatīvu pārtiku. Ja nav iebildumu, Boilēns kundze. Paldies, priekšsādātāji. Nu, šīs ziņas uh, liek vilties visiem, kas ir strādājuši pie ziņojuma. Mūsuprāt, fakts, ka, eh, ka tas ir pirmais demokrātiska rīka e, ins, tā, tā, tāds e, ziņojums, nu, mēs esam pret. Mēs esam pret to, jo tā tiešām ir tāda pirmā veiksmīgā pilsoņa institīva, un mēs iebilstam. Pīters Līze. Jā, liels paldies, priekšsēdētāji. Es, protams, saprotu uh, referents vēlmi, ka mums vajadzētu pietiekoši ātri nobalsot par šo ziņojumu, jo tas tiešām ir, tā ir pirmā reize, kad mēs uh, strādājam ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu mūsu komitejā, pēc tam arī uh, plenārsēdē. Ar un nav eh, tik vienkārši tikt galā ar uh, iesniegtiem grozījumiem uh, eh, plenārsēdē, jo ir jāpanāk kompromisi, mm, bet uh, mūsu grupa nav iesniegusi, ne, nav bijis mums iespējas iesniegt nekādus grozījumus. Šis ziņojums jau tātad tikai darbsvietā tikai sāk septembrī, goja tātad nozīmē referenti. Un abās ēnu referentu sanāksmēs pēdējās nedēļās um, nu, ir bijusi zināma komunikācija, bet jāsaka, mūsu ēna referente ir saslimusi un Mēs ļoti labprāt atbalstītu šo ziņojumu par pirmo pilsoņu iniciatīvu, bet, diemžēl, tā kā mūsu ēnu referenti ir saslimusi, mēs nevaram vienoties par kompromisiem. Un tā būtu slikta zīme, ja eh, tā tad eh, mēs eh, nepieņemtu šo ziņojumu komitejā un, nu, vai pieņemtu ar nepietiekam vairāk, un pēc tam tas tika noraidīts plenārsēdē. Un tāpēc es tomēr vēlētos lūgt šo te pārcelšanu kolēģiem piekrišantai. Garsī Pēris kundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, es saprotu, cik šis ziņojums ir svarīgs. Un saprotu, kā ir radušās noteiktas grūtības EPP grupas ietvaros ar informāciju, kas ir parādījusies uh, uh, sarunu gaitā un grūtības ar kompromisiem. Bet ja komiteja kopumā vēlas panākt vienošanos plenārsēdē, tad ir eh, tomēr gāna daudz cilvēku, kas ir gaidījuši šodien uz balsojumu, un viņi to uztver <sniffs> kā signālu pār mūsu attieksmi pret pilsoņu iniciatīvu, kas ir tik svarīgs jautājums. Un eh, mums būtu jāatrod atbilstošs regulējošais instruments, lai mēs varētu vēlāk to apspriest un eh, nonākt pie eh, atbilstošāka rezultāta. Ja nav citu pieprasījumi, konečnas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos atbalstīt referenti. Viņa ir gadījis gadu strādājusi pie šī jautājuma, un daudzi pilsoņi gaida uz mūsu uh, darba rezultātu, gaida, kad ziņojums tiks pieņemts, Es domāju, ka arī nākotnē būs tādas problēmas, ka kāds uh, nevarēs būt klāt visu sarunu laiku, kāds, protams, var saslimt bet mēs esam strādājuši pie šī ziņojuma desmit mēnešus. Tāpēc vēlētos paust sapratni un cieņu pret tiem, kas ielās gaida un atbalsta pilsoņu iniciatīvu. Mums ir jāparāda, ka mēs uh, esam norūpējušies par saviem pilsoņiem. Tāpēc lūdzu neatliksim Tas būtu negodīgi prasīt to pirms paša balsojumu. To vajadzēja apspriest ātrāk. Ja tautas partijas grupa to zināja agrāk, to vajadzēja darīt ar, agrāk, nevis vakar vakarā vai šorīt no rīta. Tā kā cienījamie kolēģi, atbalstīsim un balstosim šodien. Paldies, priekšsēdētāji! argumenti ir par to, ka mums ļoti nopietni jātiec pret šo ziņojumu, un tam es, protams, nevaru nepiekrist. Un Alda grupa arī uzskata, ka šis ziņojums ir ļoti svarīgs. Un tieši tāpēc uh, mēs vēlamies pārcelt balsojumu. Jo es tiešām negribētu redzēt, ka mēs pieņemtu ziņojumu NV komitejā, un uh, vēlāk plenārsēdē tas tiks noraidīts. Tas nenāks par labu šai pirmajai pilsoņu iniciatīvai. Un nu, ja mēs nopietni pret to attiecamies, mums ir jāatliek balsojums. Un trīs nedēļu atlikšana nu, nav nekas pret tiem desmit mēnešiem, kas jau ir veltīts šim ziņojumam. Tātad ir divi izteikšies pār, divi pret, un mēs balsojam. Matijas, es teicu, ka mēs beidzam diskusiju bet man ir cits priekšlikums, divu minūšu pauze, un referenti un ēnu referenti un koordinātori varētu sakomunicēties un tad pieņemt lēmumu. If we want, okay, for two minutes of break, but later. Labi, divas minūtes es jums dodu, bet tad mēs tik un tā balsosim. Dear colleagues, cienījamie kolēģi, es aicinu atgriezties vietās. Dear colleagues, Okay, we can start. Nu labi, varam sākt. Tagad mums ir jābalso par mm, ierosinājumu pārcelt balsojumu par uh, ziņojumu par tiesībām uz ūdeni. Un tā tad balsojam elektroniski attiecīgi par šo priekšlikumu.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 Nu, es jau redzēju rezultātu iepriekš, iepriekš tā tad nepārceļam. we can start with uh, the vote on novel food. First reading. Balsojam eh, par pirmā lasījuma vienošanos ar padomu par inovatīvajām pārtikām. Sākam balsot. Sākam balsot par inovatīvajiem pārtikas produktiem. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Also in this case, we... Tagad balsojam par kazeīniem. Viens balsojums. Tā tad pienošanās ar padomu pirmajā lasījumā par kazīniem. Sākam balsot. No zaļo partijas ir viens liekas balsotājs. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Liels paldies referentam! So, simple battle is finished, <laughs> now complicated one on, on right. Nu, vienkāršā cīņa beigusies, tagad sarežģītā cīņa sāksies par cī, tiesībām uz ūdeni. Jā, es gribēju sacīt, ka mēs pieprasām personāla balsojumu par visiem grozījumiem. Nu, ja tāds pieprasījums ir, tad mums vispirms ir jānobalso par piekrišanu šim priekšlikumam, to mēs arī darīsim elektroniski. Kurš atbalsta personāla balsojums, balso par, un kas neatbalsta, balso pret. Has everybody voted? Vai viss nobalsojuši? Beidzam balso. E, Priekšsēdētais atvainojas balss no zāles. Un tā tad esam nobalsojuši par to, ka būs personāla balsojums. Kompromiss numur viens. Sākam balsot. Everybody voted. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. That is adopted. Pieņemts. 31. grozījums Savīnī par Nē, redz, ka kāds celt roku. Kas pret? Atturs norādīts. Par Petrī 6B par pret, noraidīts. Vēlaties pārbaudīt pētī seši, sākam balsot elektroniski, beidzam balsot. Pieņemts. Nu, ir ļoti grūti uzminēt jūsu domas, ja jūs neceļat rokas. Pētī astoņi. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Trīsdesmit otrais grozījums par pret noraidīts. 35. par pret atturas noraidīts. Vēlties pārbaudīt? Vote is now closed. Beidzam balsot. Accepted. Pieņemts. Which one now? Amendment 33. 33. grozījums par. Pret. Atturas. Un tagad liekas, ka tiešām norādīts. nu, pirmo reizi vada balsošana, tā kā esiet iecietīgi pret mani. 34. Eh, par. Pret. Atturas. Noraidīts. Nu, pieņemts. 36. grozījums par pret atturas pārbaudam elektroniski. Vote is closed now. Beidzam balsot pieņemts. Pētī 1A un pētī 7 nav jābalso, pētī 10 arī dzen. Kompromiss 9 personāla balsojums. Sākam balsot. Vote is now closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 45. grozījums par pret noraidīts. Petīs 17 par pret pieņemts. Petī 1b par pret atturas pieņemts. Pretī 3 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 10 personāla balsojums sākam balsot. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. Nē, visi vēl nav nobalsojuši. Tagad ir Labi, beidzam balsot. Un pieņemts. 54. grozījums. Četrpadsmitais kompromiss, personāla balsojums, sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Piecdesmit ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts. 55. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Vēlties pārbaudīt otro daļu? Beidzam balsot. Šoreiz man paveicās uzmērt. 57. Kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. 58. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. 59. tika atsaukts. 62. par pret atturas noraidīts. 61. par pret atturas pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 60. grozījums par. 60. grozījums pret atturas pieņemts. Ar tādu pašu vairākumu 63. atkrīt, 64. par pret atturas pieņemts Pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemt. 13. kompromiss. Balsojam elektroniski personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 11. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 73. grozījums. Par pret, atturas, pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. Pēc 18 par, pret, atturas, pieņemts. 80. grozījums par pret atturas pieņemts. 81. par pret atturas pieņemts. 82. ar mutisko grozījumu. Vai ir iebildumi pret grozījumu? Tātad, kas par pret atturas pieņemts. Pētī 12b par pret atturas pieņemts. Kompromis 12. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vote is now closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 93. grozījums par pret atturas noraidīts. 94. par pret atturas noraidīts. Nepārbaudīsim 94. What is Beidzam balsot. Pieņemts. 16. kompromiss saka priekšsēdētājs. Personāla balsojums. What is now closed? Beidzam balsot un pieņemts. 9.3 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 6 Personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot, pieņemts. 97. grozījums, kas ieperes par pret atturas pieņemts, 98. par pret pret atturas. Pārbaudam elektroniski. And what is closed? Beidzam balsot. Pieņemts. Simtais grozījums par. Pret. Atturas, nu nē, pārbaudām kloda dēļ. Um, so this closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 101. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pētī 9. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pētī 11 pār pret atturas pieņemts. 102 par pret atturas noraidīts. 103 par pret atturas pieņemts. Pētīs 16 par pret pret atturas pieņemts. Kompromiss divi. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vote is now closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 105. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 106. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudam 106. Lūdzu, pārbaudam. Beidzam balsot. Noraidīts. Pētī 20. par pret atturas pieņemts. Pētī 22 par pret atturas pieņemts. 122. par pret atturas noraidīts. Pārbaudām 122. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 3. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 127. par. Pret. Atturs. Pieņemts. Kompromiss 4. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 137. par. Pret. Atturas. Norādīts. Nu, pārbaudīsim, ja vēlties. Beidzam balsot. Pieņemts. 139. par pret atturas noraidīts. Pēc T20B par pret atturas pārbaudam. Beidzam balsot. Pieņemts un kompromiss septiņi. Personāla balsojums. Sākam balsot. Um, what is closed? Beidzam balsot. Pieņemts. Petīt četri. Par. Pret atturās noraidīts. Labi, pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. Jums ir jāceļ rokas, jo citādi nav iespējams uzminēt. 148 par pret atturās noraidīts. 149 par pret atturās pieņemts. 150 par pret atturās pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. 151 par. Pret. Atturās. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. pretī 19 par, pret, atturās, pieņemts, pretī 15 par, pret, atturās, pieņemts. Labi, pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 8. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 162. Nē. Kompromiss 15. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 162. Par. Pret. Atturās. Norādīts. 163. Par. Pret. Atturās. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. 165. Par. Pret. Atturās. Noraidīts. Pētī 23 par. Pret. Atturās pieņemts. Pētī 14 par. Pret. Atturās pieņemts.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 Noraidīts. 170. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 168. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 172. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 169. par. 174. par pret atturās pieņemts. 175. par pret atturās pieņemts. 176. par pieņemts. Tas bija pieņemts, saka priekšsētājs. 175. pieņemts. 176. par, pret, atturās, noraidīts. 177. par, pret, atturās, pieņemts. 178. par, pret, atturās, noraidīts. 180. par, pret, atturās, Pieņemts. 181. Par, pret, atturās, pieņemts. 179. Par, pret, atturās, pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. 183. par pret atturās pieņemts. Tad tālāk petī 21. par pret atturās pieņemts. Petī 24. par pret atturās pieņemts. Pētī 25. par pret atturās noraidīts. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. 197. par pret atturās noraidīts. 198. par pret atturās noraidīts. 199. par pret atturās noraidīts. 200. par pret atturās noraidīts. Pieņemts, saka priekšsēdētājs, tomēr pieņemts. 201. Pār. Pret atturās pieņemts. 203. par pret atturās norādīts. 202. par pret atturās pieņemts. 205. par pret atturās pieņemts. 206. par pret atturās pieņemts. 207. par pret atturās pieņemts. 213. par pret atturās pieņemts. 214. par pret atturās pieņemts. Pētī 28. par pret atturās pieņemts. Deve 18. par, pret, atturās, pieņemts. 222. par, pret, atturās, pieņemts. Deve 8. par, pret, atturās, pieņemts. Kompromiss 5. Personāla balsojums sākam balsot.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 atturās pieņemts. Pretī piektais pār, pret, atturās pieņemts. 233. pār, pret, atturās norādīts. 234. pār, pret, atturās pieņemts. 235. par pret atturās, pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. 9.5. Pār. Pret. Atturos. Pieņemts. 236. Pār. Pret. Atturās Pieņemts. 237. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 239. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 241. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 99. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 244. par pret atturās norādīts, 245. par pret atturās mm, pieņemts, De Divsimt četrdesmit piektais pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts. 9.12. par pret atturās pieņemts, 9.14. par pret atturās pieņemts, 9.17. par pret atturās pieņemts, 246. par pret atturās pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. 247. ar mutisku grozējumu. Vai te ir kādi iebildumi? Ja ne, tad balsojam divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturās, noraidīts. Nu, Otrā daļa par, Nē, tad mēs nebalsājam par otro daļu. 248. ar mutisku grozījumu. Vai ir kādi iebildumi par? Pret atturās pieņemts. 249. par? Pret atturās pieņemts. 251. par? Pret atturās pieņemts. 94. par? Pret atturās pieņemts. 253. pār pret atturās pieņemts. Tagad ievilkumi. Pirmais grozījums par pret atturās pieņemts. Otrais grozījums par pret atturās pieņemts. Trešais grozījums par pret atturās pieņemts. Piektais par pret. Piektais grozījums par pret atturās norādīts. Sastais par pret atturās pieņemts. Astotais par pret atturās pieņemts. Devītais par, pret, atturās pieņemts. Desmitais par, pret, atturās pieņemts. Divpadsmitais par, pret, atturās pieņemts. 9b par, pret, atturās pieņemts. 9c par, pret, atturās pieņemts. 9D par pret atturās pieņemts. 9E par pret atturās pieņemts. 9G par pret atturās pieņemts. 9H par pret atturās pieņemts. 9I par pret atturās pieņemts. 9J par pret atturās pieņemts. DVL par pret atturās pieņemts. Sešpadsmitais par pret atturās pārbaudīsim. Beidzam balsot. Norādīts. 17. par pret atturās norādīts. Pārbaudīsim, labi, pārbaudīsim. 17. grozījums. Beidzam balsot pieņemts. 13. par pret atturās. Jā, tas atkrīt, jo 16. un 17. tik pieņemti. 19. grozījums tagad par pret atturās pieņemts. 20. par pret atturās pieņemts. 27. par pret atturās pieņemts. Vai jūs vēlējāties ko teikt? Nevaram turpināt, ja? Tātad balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Un pieņemts. Apsveicam referenti. If you want to leave, please speed up. Lūdzu, ja vēlties atstāt zāli, pasteidzieties, lai mēs varam turpināt darbu. please, colleagues, we will, we, we have to continue with. Lūdzu, cienījamie kolēģi, mums ir jāturpina strādāt pie mūsu šādienas darba kārtības, tāpēc lūdzu tie, kas vēlas pamest zāli, dariet to nekavējoties. So despite the, the, the chats among you, we will continue with. Uh, Nu, par spīti tam, ka jūs turpinat sarunas zālē, mēs sāksim izskatīt grozījums par ziņojumu autotransporta līdzekļu piesārņotāju emisiju samazināšanu un nekavējoties dodu vārdu cienījumam kolēģim Albertam Desam. Jā, ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Liebe Liels paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Esmu pārņēmis šo ziņojumu no e, kādreizējā kolēģa Romela un gribu teikt, ka tā tad attiecībā uz regulu par MS emisijām uh, no transporta līdzekļiem uh, bez nepieciešamiem lēmumiem uh, paredzēt papildus NO2 emisijas um, at, amon, tātad šo, eh, šis eh, ziņojums ir eh, pamats, lai pieņemtu svarīgus lēmumus. Skatoties uz metāna robežu vērtību noteikšanu un metāna emisijas Uh, lai pielāgotu kopējās ogļūdeņrāžu emisiju vērtības. Ce, uh, metāna emisijas ir uh, jāierobežo un komisijai uh, ir uh, jāpielāgo šīs vērtības, lai veicinātu gāzes uh, transporta līdzekļu ieviešanu tikai šos lēmumus var pieņemt kopējas, kopējās likumdošanas procedūras ietvaros un pateicos ēnu referentiem par atbalstu komisija vajadzētu vienlaikus pārskatīt CO2 iz emisijas un um, metāna emisiju ekvivalentu paredzēt uh, arī uh, kravas transportam, lai novērstu metāna emisijas. Ja metāns tiktu ņemts vērā regulā par CO2 2020. gadam, uh, noteiktās uh, CO2 vērtības ir jāparedz, tas paredz atvieglotu plānošanu attiecīgai nozarei, lai varētu sasniegt izvirzītos mērķus, ņemot vērā uh, tehniskās grūtības, ievērojot CO2 robežvērtības un regula 125, un tur noteiktās uh, robežu vērtības, uh, uh, ka U, e, e. un ir jāparedz, ka robežu vērtību sasniegšana ir iespējama ne tikai vēlama gan attiecībā uz metānu, gan uz pārskatītām CO2 normām, un nevajadzētu uzsākt uh, politiski kaismīgas diskusijas, ja tas nav iespējams ir jādomā arī par CO2 emisiju samazināšanu pēc 2020. gada. Runājot par um, um, ar benzīnu darbināmiem dzinējiem un uh, kompresijas aizdeci. Uh, Šeit nevajadzētu rasties pārāk nopietnām tehniskām problēmām šai nozarei. Esmu gatavs uh, panākt kompromisus, uzklausīt kolēģu ierosinājumus, runājot par aptvērumu paplašināšanu uz septiņu ar pus tonām. Es uh, esmu gatavs apspriest šo jautājumu ar kolēģiem, ēnu referentiem. Vakar es a, apspriedos ar priekšsēdētāju Lavijā un uzskatu, ka balsojums būtu jāatliek līdz septembrim. Šis ir ļoti tehnisks jautājums, kas nav īpaši jādiskutē. Es būtu uh, uzskatu, ka mums nevajadzētu uh, sasteigt šos kompromisus un atlikt jautājumu izskatīšanu līdz septembrim, kad būsim saņēmuši arī komisijas dokumentus, un es aicinātu jūsu atbalstu šādām priekšlikumām. Mēs neko nezaudēsim, ja atliksim balsojumu līdz septembrim un pēc tam līdz gada beigām izskatīsim šo jautājumu plenāru sēdē. Tagad saka priekšsēdētājs vārds deputātiem. Vispirms Mirjām Dalī. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos komentēt kaut ko no referenta teiktā. Ļoti uh, priecājos par to, ka referents ir gatavs panākt kompromisu virknē jautājumu. Diemžēl neesmu tik liela optimiste, kā uh, viņš par to, ka varēs e, ieviest e, šīs e, robežu vērtības līdz septembrim. Nu, protams, mums ir tagad kaut kas, kas var mainīt situāciju, bet gal galā mēs visu atkal atliksim. Ja mums būtu tiešām garantijas, ka šīs vērtības tiks noteikts septembrī, uh, nu, tad mēs varētu atbalstīt, bet ja nē, ja šāda garantija nav, tad viss atkal tiks novilcināts. Un man tiešām ir bažas, un es gribu tajā dalīties ar jums, ar komitejas deputāti. Un, nu, ja šīs garantijas mums būtu, tad mēs varētu vienoties, bet ja nē, nu, tad maz ticams, ka tas notiks. Šodien gribu runāt par sešiem punktiem. Vispirms par metānu, to piesauc arī referents. Metāns ir pazīstams kā siltumnīca efekts uz gāza, bet uh, nav zināms, ka tas būtu kaitīgs cilvēka veselībai. Un ir ierosinājumi neizskatīt uh, šo gāzi piesārņojošo emisiju kontekstā. Un Uh, varbūt tomēr nākotnē būtu šis jā regulē, lai uh, novērstu neierobežotas metāna emisijas. Ja metāns netiks iekļaut uh, piesārņojošo gāzu emisijās, tad ir jāparedz um, metāna ekvivalenta noteikšana attiecībā uh, uz CO2 emisijām un arī uh, laika posmām pēc 2020. gada. Bet mēs uzskatām, ka vispirms ir jāveic iekmes novērtējums, lai um, pārbaudītu, cik efektīvi šādi pasākumi varētu būt. THC uh, vērtībām arī ir jābalstās uz ietekmes novērtējumu un uh, uh, regulas normu pārskatīšanu, jo nepieciešams likumdošanas procedūra. Nākamais punkts uh, par NOx un NO2 emisijām no transporta līdzekļiem šeit ir pilnībā jāizpilda nacionālās pieļaujamās emisiju normas. Bet, ja tiek ieviesta NO2 jauna robežvērtība, tad tas ir jādara parastās likumdošanas procedūras ietvaros, jāveic ietekmes novērtējums, lai izvērtētu izmaksas un ieguvumus. Tālāk zemes temperatūras emisiju robežvērtības pašreizējās Eiro 5 uh, robežvērtības CO2 un oglekļa monoksīda neatspogļo reālo situāciju un nav šeit Eiropa 5 ietvaros nekādas robežvērtības definētas. Mēs ierosinām pieprasīt izmantot koplēmuma procedūru un veikt arī uh, detalizētu ietekmes novērtējumu oglekļa monoksīdam Uh, ogļūdeņa ražiem un ne tikai uh, slāpekļa dioksīda. Nākamais. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešama lielāka elastība tipu apstiprināšana attiecībā uz vieglajiem un smagajiem kravas automobīļiem. Šajā kontekstā mēs atbalstam uh, Uh, komisijas priekšlikumu palielināt uh, augst, augšējo masu automobīļu uh, masas robežu līdz 5000, bet nevaram atbalstīt 7,5 tūkstošu kilogramu normu. Tāpat attiecībā uz obligātu pārnes un pārslēgšanas indikātoru. Šeit mēs obligātas normas neatbalstam, jo nav vēl izvērtēts, kā konkrēti tas ietekmēs degvielas patēriņu. Komisijas veiktais ietekmes novērtējums liecina, ka degvielas Eh, patēriņš varētu samazināties par 2-3%, ja tiktu ieviesti gan eh, degvielas eh, patēriņā mērītāji, gan pārnes un pārslēgšanas indikātori. Un reālās emisijas mēs esam paredzējuši iesniegt grozījumus par to, ka uh, pārbaudes cikli ir jāizstrādā tā, lai tie atspoguļotu reālās emisijas un ir jāņem vērā reālās emisijas, it īpaši pilsētās, kur ir atšķirīgi apstākļi. Tagad vārds Dorman kungam, EKI e grupas vārdā. Mēs esam uz pareizā ceļa, uh, strādājot pie šī dokumenta. Šeit būtu arī jāsamazina administratīvais sloks ražotājiem, un mēs uzskatām, ka ar uh, ziņojumu projekts un uh, noteikti mūsu atbalstītie grozījumi parāds lielāku elastību automobiļu ražotājiem un ir paredzēta viena tipa apstiprināšana šiem transporta līdzekļiem, mēs varētu diskutēt arī par šo maksimālo masu vai nu 5000 vai 7500 kg. Bet um, uh, ir jānovērš arī ļaunprātīgā elastības izmantošana ražotāju puses un uh, no, jānovērš sadārdzinājumi. Mēs uzskatām, ka komisijai ir jāizmanto koplēmuma procedūra, nevis deleģētie akti šajā gadījumā, un mēs arī iestājamies par šo pilnvaru ierobežošanu, kas tiek piešķirts komisijai. Mēs tāpat izvērtējām, kāda ietekme varētu būt, ja metāns tiktu iekļauts siltuma efekta gāzu sarakstā, tas varētu radīt zināmas problēmas a, transporta līdzekļiem, kas izmanto dabiskās degvielas. Un mēs uzskatām, ka vajadzētu pārskatīt izmešu robežu vērtību šai gadījumā. Mēs a, esam paredzējuši iesniegt grozījumus, kas uh, Uh, svītro komisijas iespējas um, uh, izdot uh, deleģētos aktus, un mēs uzskatām, ka ir jā uh, pievērš arī NO2 izmešiem. Un mēs arī vēlētos iesniegt grozījumu par uh, ar uh, ūdeņrādī kā kurināmo darbināmiem motoriem ka tie varētu radīt zināmas priekšrocības šie ūdeņraža motori. Pat ja tie ir dārgāki, varētu būt izdevīgāki eksploatācijā. Un mēs arī izvērtējam par ierobežoto to ek ekoloģisko ieguvumu salīdzinot ar papildus slogu, kas tiek radīts ražotājiem. Tāpat būtu jāizvērtē pārbaužu nosacījumu, un mēs uzskatām, ka tiešām, ja mēs varētu pagarināt šo darba termiņu līdz septembrim, tad mums izdotos sagatavot tiešām labākus tiesību aktus, un esam gatavi atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies! Thank you. Now for all the Ms. Meissner, Ms. Mm, uh, Mrs. Meissner. <laughs> Thank you very much. Yes, I'm uh, actually I'm, I'm going to talk for. Liels paldies. Es runāšu mūsu ēnu referentu vārdā, kurš šodien šeit nevarēja būt klāt, un daži komentāri arī no manas puses. Vispirms lasīšu. Vispirms paldies referentam un citiem ēnu referentiem, kolēģiem par labu paveikto darbu priekšlikums par to, ka jāsamazina kaitīgie izmeši no eh, transporta līdzekļiem, mēs esam apsprieduši jau diezgan ilgu laiku un iesniegsim 20 grozījumus. Mēs apsveicam ziņojumu un eh, novērtējam tās pozitīvās puses, kā es piesārņojums ir uh, smaga problēma Eiropā un svarīgi, lai mēs no dažādām pusēm tam pieietu. Un uh, transporta līdzekļi, īpaši pilsētu vidē, spēlē šeit nozīmīgu lomu. Tehnoloģijas attīstās un mums nevajadzētu mm, politiskajā omā palikt. Mums ir um, jānodrošina visaptveroša pieeja, lai uh, veidotu tādu politiku, uh, kas nav pretrunā ar mērķiem un nolūkiem. Un mūsu lielākās bažas, līdzīgi kā citām grupām, ir saistīts ar deleģēto uh, aktu e, izmantošanu, piemēram, CO2 ekvivalentu ieviešanā un NO2 limitu noteikšanā. Un e, te vajadzētu veikt tādu visaptverošu ietekmes izvērtējumu pirms e, šādi lēmumi tiek pieņemti un nevar e, vienkārši komisija izsniegt neaizpildītu čeku. NOx limiti jau eksistē, tā kā ir jautājums, vai uh, slāpekļa dioksīdam ir jānosaka jauni limiti. Šie priekšlikumi mērķis ir samazināt kaitīgos uh, izmešus no transporta līdzakļiem, un tieši uz to arī jākoncentrējas. Mēs uh, vēlamies uh, atklātu politisko procedūru, uh, un parastā likumdošanas eh, procedūra ir eh, vispiemērotākā. Mēs domājam, ka šis ir labs pamats diskusijām starp grupām. Vēlu veiksmi referentiem. Un es vēlētos pieminēt divas lietas no sevis. Vispirms, piekrītu un eh, cerams, ka mēs arī šeit grupā par to vienosimies, tāpat kā Alde vienotā, vienojās ka vajadzētu pagaidīt, kamēr tā tad braukšanas robežvērtību testi būs pabeigti. Nu, kas attiecas uz degvielas patēriņu mērītājiem, lielākā daļa mašīna ar tiem jau šodien ir aprīkotas, un transporta komitejā mēs jau vienojamies, daudz piekrīt tam, ka tam būtu jābūt uz brīvprātības principiem, nosakāms ražotājiem. Uh, un eh, nu, tas gal galā tā ir priekšrocība konkurences cīņā. Neredz, ko es ēnu referentu. Zaļie. Es aizvietu ēnu referentu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Jā, aizstāja Kīts Teiloru. Viņš nevarēja, diemžēl, ierasties, bet es. Uh, teikšu to, ko viņš gribēja teikt. Un, un nu, te būs tāds sajaukums uh, no dažādiem punktiem. Referents uh, to ļoti labi zina. Mēs esam tik kritiski noskaņot pret šo priekšlikumu. Viesraksts ir tā tad emisiju samazinājums. Uh, no transporta līdzekļiem, bet īsti tas nav tas, e, ko vispār šis priekšlikums varētu panākt. Izskatās, ka te tiek dota lielāka elastība. E, man liekas, te vispār nav runa par to, ka kāds taisās samazināt izmaksas. lai e, tā tad virsraksts būtu jāmaina, lai patiešām tas atspoguļotu priekšlikumu saturu. Un referents kritiski esam noskaņoti. Mums ir divi būtiski uh, punkti, kas noteikti, vai mēs atbalstīsim to vai nē. Kits Teilors teica, ka ir vajadzīgs obligāta prasība uzstādīt degvielas patēriņu rādītājiem pārnes un pārslēgu indikātoru. Nu, komisija uzsveic, ka svarīgi ir ietekmes izvērtējumi, vienmēr saka, ka, lai labāka, uh, lai panāktu to labāku regulējumu, ir jāveic ietekmes izvērtējums, bet šeit uh, komisija pati nesako uh, saviem norādījumiem. Un tas ir ļoti izmaksu efektīvs veids, kā var samazināt uh, emisijas, un tas ir uh, uzsvērts uh, ietekmes izvērtējumā, un tāpēc pārnesuma pārslēga indikātoram un uh, degvielas patēriņu mērītājiem ir jābūt iekļautiem šajā priekšlikumā. Vēl kāda lieta. Šeit atbalstām referentu. Par uh, balsošanas atlikšanu NV komitejā Un tas ir saistīts ar uh, emisiju uh, mērīšanu braukšanas režīmā. Viss jau izklausās diezgan negatīvi. Palielināsim tātad uh, attiecīgi uh, iekļauto direktīvas prasībām iekļauto transporta līdzekļu masu, uh, piemēram, 7500 tonnas, iekļausim pie vieglajiem un tā tālāk, jo prasības šobrīd ir noteiktas smagiem transporta līdzekļiem, nav noteiktas vieglajiem. Tā kā šis jautājums par tvērumu ir uh, politisks. Jo kamēr nav pieejami testēšanas rezultāti, par reālajiem izmešiem braukšanas režīmā, nav jēgas uh, runāt par šo jautājumu. Un piekrītam, ka nezinām, vai septembrī tas vispār tiks izdarīts, bet uh, šīs lietas ir tik ļoti saistītas savā starpā, ka mēs tās nevaram atdalīt. Tā kā mums ir jāgaida, līdz uh, lēmums tiks pieņemts par emisijām braukšanas režīmā. Tā kā tie mums ir divi izšķiroši jautājumi kas norādīs, eh, kā tālāk darboties ar šo dokumenti. Un vēl trīs svarīgi punkti. Esam pret eh, izņēmumu noteikšanu metāna izmešiem da dabasgāzi darbināmiem transporta līdzekļiem. Neredzam tam jēgu. Nepiekrītam šādam izņēmumam. Esam kritiski noskaņot pret piedāvātiem deleģētiem eh, aktiem. Uh, jo tie nav nekādi uh, tehniskie jautājumi, tie ir politiskie jautājumi. Un emisiju limitu, tātad vai emisiju robežvērtību noteikšanai ir jāiet cauri parastā standarta likumdošanas procedūra. Un treškārt mēs neatbalstam atsevišķu NO2 uh, eh, robežvērtības noteikšanu. Ir jābūt striktiem NOx limitiem, un tad jāskatās, kā tas beigās uh, tur darbojas. Nu, ja vajag, tad pēc tam var noteikt NO2 lim limitus. Tam uh, piekrīt daudzi. Jā, Matijas, es zinu, ka tu tagad kļūsti nervos. Bet tāpēc es izmantoju vārdiņu probably, kas gan nav manos uh, dokumentos, bet uh, jā, nu var jau būt, kā mēs vienosimies. Tātad svarīgākās uh, lietas ir eh, par uh, aptvērumu paplašināšanu attiecinot uz uh, reāliem izmešiem braukšanas laikā un pārnesumu pārslēgu indikatoriem un degvielas patēriņa rādītājiem. Paldies! Paldies par šiem komentāriem. Un tagad Ivī kundze. Paties, mēs arī piekrītam tām, ka metāns ir iet, jā, ietver ogļūdeņražu kopējās sastāvā un jāņem vērā. Un limita noteikšanai būtu jābalstās uh, uz uh, testēšanas uh, procesu, jo gal galā mērķis ir samazināt tos izmešus, kas eh, pasliktina gaisa kvalitāti. Mēs eh, esam par to, ka NOx ir jānosaka jaunas robežvērtības, jo vidas aģentūras nesenās publikācijas liecina, ka slāpekļa oksīda negatīvi ietekmē cilvēku uh, veselību. Mēs arī esam par to, ka ir jāveic izmešu testēšana braukšanas režīmā, un esam pret to, ka robežvērtību noteikšanai tiktu izmantoti deleģētie akti, jo, tās, jo tos var piemērot nebūtisku izmaiņu izdarīšanai tiesību aktos. Bet uh, Šeit eh, tie ir būtiski jautājumi, tāpēc ir jāiesniedz jaunas priekšlikums, kas balstās uz testu rezultātiem. Mēs vēlamies eh, koplēmuma procedūru. Vēl kāds vēlas izteikties? Maties, lūdzu. Paldies. Eiro 5, eiro 6. Par tiem mēs jau runājam desmit gadus atpakaļ. Un kolēģi atcerēsies, ka mēs tos pieņēmām transporta līdzekļiem, kas eh, darbojas sociālo pakalpojumu sfērās, tad citu ātrām palīdzībām, citiem eh, automobīļiem. Un šeit mēs esam vienis prātis. Kā šeit mēs līdzīgi kā jau esošajā likumdošanā paredzam izņēmumu. Nu, kas attiecas uz testēšanu. nu, nevajag sākt tagad eh, noteikt, eh, kas tad eh, auto ražotājiem būtu jādara. Nu, viss jau ir skaisti, ka spoguļi paši pieliecas un gaismas pašas iedegas un tā tālāk. Bet jāskatās uz to, vai lai gala galā mums būtu reāla testēšana. Bet, starp citu, desmit gadus atpakaļ mēs par to runājām, ka ir jāveic šie te testi. Bet kurā septembrī tad tas būs? 2015., 16., 20. gadā? Jā, jā, nu vēl atcerēsimies, kas notiek ar Berlīnu, jauno Berlīnas lidos. Labs piemērs. Tāpēc mums ir vienkārši jāvirzās uz priekšu un jāuzmanās, lai mēs būtu konsekventi. Un jāpieturas pie tās eh, nostājas, tās līnijas, pie kādas esmu turējuši likumdošanas jomā pēdējos desmit gados. Un eh, es atgādinu tos izņēmumus, ko mēs toreiz noteicām, tā ir neliela niša, eh, bet tā var ievērojami ietekmēt mazos vidējos uzņēmumus, kas izmanto šādas transporta līdzekļus. Un tālāk Lukaševskas kundze. Paldies! Es vēlos eh, varbūt eh, mm, atsaukties uz eh, transporta komiteju. Šis ir ļoti tehnisks dokuments, un tur ir, te pie tā ir strādājuši tehniski eksperti no komisijas, un uh, Un eh, te ir daudz uh, interešu, kas saistās ar autoražotājiem. Un ir uh, sarežģīti saprast, kur tad te komisija rūpējas par gaisa kvalitāti un kur vēlas dot norādes autobūvētājiem par likumiem, kas jāievēro. Gaisa piesārņojums pilsētās tā ir problēma, eh, ko izraisa eh, transporta līdzekļi. Tas skaitā vieglie transporta līdzekļi. Un vispiesāņojošākie ir dīzeļi eh, automobīļi. Kādreiz mēs domājam, ka ar dīzeli darbināmie ir vislabākie un ideālākie, lai uh, sargātu vidi. Uh, Tātad te ir runas par to, ka ir jāsamazina eh, visdažādākās emisijas, ieskaitot amoniaka izmēšus, un uh, runas ir par to, vai mēs noskam izņēmums ar gāzi darbināmiem Uh, automobīļie Un uh, diskusijas par šiem jautājumiem un ēnu starp ēnu referentiem ir bijušas ļoti intensīvas arī transporta komitejā un uh, un uh, diskusijas par NO2, CO2 ekvivalentu noteikšanu un komisijas priekšlikumiem šajā ziņā. Un ļoti pretrunīgs ir jautājums arī par uh, eh, daudzēto aktu izmantošanu. Uh, es uh, domāju, ka mēs uh, varam panākt labus, uh, mēs transporta komitejā spējam panākt labus kompromisus, tāpēc esmu pārliecināta, ka arī uh, Eh, šeit eh, mums vajadzētu domāt par diviem mērķiem, kas mums ir jāsasniedz. Pirmkārt, CO2 emisiju samazināšana, bet jāatceras, ka autoražotāji ir nu, eh, ražošana nozara, kas nodrošina darba vietas, vēlu ēnu referentiem un referentiem. Uh, panākumus un eh, ceru, ka viņi varēs eh, balstīties arī uz mūsu darbu. Next speaker, Mr. Dems. Lielas paldies. Tagad nākamais runātais Dens Kungs. Čia, um... Paldies priekšstādētājiem. Protams, ka es vēlējos par to izteikties, tāpēc, ka es uh, strādāju pie šī jautājuma, eh, strādāju pie nacionālajām emisijām. Un, eh, lai dalībās varētu izpildīt šos te priekšnoteikumus, tad ir nepieciešams, lai uh, uzņēmumi būtu pietiekami robusti. Un es vēlētos atgriezties pie komentāriem, uh, kurus izteica kolēģi Tālīs kundze un Kurts kungs. Lai mūsu standarti būtu pareizi. Pašreizējais eiro 6 eh, pārsniedz 22 reizes eh, šīs te NOx eh, robežas, tāpēc mums ir jācenšas panākt to, lai rādītāji būtu pareizi. Bet, ja mēs ļausim kādam izlemt, kurā brīdī tas tiek pieņemts, tad man liekas, ka mēs neatrisināsim problēmas, kuras gal galā mums ir jāatrisina iekšē, ir absolūti nepieciešams, lai um, reālās, uh, reālie braukšanas uh, apstākļi tiktu testēti pēc iespējas ātrāk, un mums ir jāturpina izdarīt spiedienu, lai nodrošinātu, ka tas tik tiešām notiek. Uh, Un es domāju, ka tas ir jo īpaši nozīmīgi tāpēc, ka, ja mēs paraugamies uh, uz to, cik nozīmīgs uh, ir šo automašīnu lietojums, jo īpaši uh, dīze, ar dīzeļdegvielu darbinām auto, kas tiek izmantot pilsētās un mēs nevaram paļauties uz kaut kādiem um, nu, nenoteiktiem datumiem, kurus mēs e, nosakam. Tāpēc lūdzu, kolēģi, pārdomājiet šo jautājumu par termiņiem. Es pavisam īsi vēlētos e, arī e, runāt par to, ka mums ir jārunā par metānu kā par siltumnīca efektu gāzi, jo nav īpašas likumdošanas par siltumnīca efektu gāzēm, kurās tikt runāts īpaši par metānu. Uh, bet uh, tas noārda ozonu slāni un tas izraisa nopietnas veselības problēmas, jo īpaši pilsētās. Tāpēc ir nepieciešama īpaša mēķeri attiecībā uz metānu. You, Liels paldies, un tagad iespēja komisijai reaģēt, Romalkunds, lūdzu vārds jums. Liels paldies, Mēs vēlētos pateikties visiem un jo īpaši referentam un ānu referentiem par darbu, kas paveikts pie šī dosjē. Vēlos nākt klājā ar vienu nozīmīgu komentāru. Un eh, tas būtu par RD, RD eh, e-fālu, par kuru tiek runāts komisijā un saikni ar šo jautājumu. Protams, ka RDI noteikumi ir ārkārtīgi svarīgi e, ikreiz, kad mēs runājam par emisijām un automašīnu emisijām. Un, protams, ka vienmēr būs saikne ar RDI. Ja mēs atliekam to visu, tad tas var radīt vairāk problēmu, nekā mums jau pašlaik ir, kā jau teica vairāk deputāti. Jā, mums būs daži aspekti, kas attiec uz EDF e, e eh, septembrī, bet ja mēs eh, paraugamies uz to, kas ir ticis pieņemts komitejas līmenī pavisam nesen, tad eh, šajā procedūrā ir vairāki soļi, un septembrī būs uh, viens no soļiem. Es ceru, ka um, es ceru, ka tas uh, tiks pieņemts septembrī. Bet testi, piemēram, netiks noteikti līdz tam brīdim. Tas notiks uh, nākamajā gadā. Un šie testi tiks piemērot pēc pāris gadiem, septembrī nekas netiks piemērot, septembrī nekas nenotiks. Un pirms mēs zinām, kāda ieteikuma būs šiem um, RDE, RDE um, noteikumos, um, būs paies vairāki gadi. Un es nezinu, vai mēs vēlamies nogādīt vairākus uh, gadus ja mēs vēlamies noteikt NO2 eh, robežvērtības, ņemot vērā veselības problēmas, nu, komisija cer, ka tas netiks atlikts, un tas būtu mūsu galvenais vēstījums. Liels paldies! Tagad vārds referentam Deskungam. Liels paldies visiem kolēģiem un kolēģiem, visiem ēnu referentiem un referentēm Daudzos punktos mēs esam viensprāts, un arī es eh, domāju, ka mums ir jāatrod eh, kompromiss, lai mēs varētu panākt to, ka vairākums eh, tos atbalsta. Es varbūt nereaģēšu uz visiem komentāriem, tikai daži svarīgi aspekti būtu ļoti labi, ja mums izdotos panākt to, ka Nu, jāsaka, es neesmu nekāds nozars pārstāvis, bet būtu ļoti labi, ja industrija varētu plānot. Šobrīd, ja inženieriem ir jāstrādā pie noteiktām robežu vērtībām, tad viņiem ir nepieciešams to plānot līdz 2020. gadam. Tātad nevar būt tā, ka mēs saplēkā mainām šīs robežu vērtības. Ir jāatrod tāds risinājums, lai nozara varētu eh, saņemt zināmu drošību un plānot. Tālāk es piekrītu kolēģiem. Tajā, ka mēs nevaram grozīt šīs robežvērtības ar deleģētajiem aktiem, lai gan arī jāsaka, ka deleģētie akti nozīmē, ka parlaments tomēr tiek iesaistīts arī kopā šajā te procedūrā, lēmumu pieņemšanas procedūrā. Es to esmu piedzīvojis arī agri komitejā, un komisijai bija jāved sarunas ar mums. Tātad mums, kā parlamentam, ir jāizmanto savas tiesības. Un es esmu uh, par to, ka ro par robežvērtībām mēs pieņemam lēmumu koplēmumu procedīras ietvaros, lai arī parlaments uh, varētu piedalīties Tālāk, kas attiec uz šo atlikšanu, tas nenozīmē, ka mēs, es tagad vēlos visu atlikt no septembra uz oktobru un no oktobru uz uh, novembri. Nē, tas tā nav. Tas ir saistīts ar mm, pārvaldību. Nu, nav labi, ja man, teiksim, viesnīcā naktī ir jāsagatavo balsošanas sāraksti. Es to esmu piedzīvojis jau arī lauksaimniecības komitejā. Bieži vien gatavoju šīs balsošanas listas līdz pat uh, nākamā rīt, līdz uh, pat uh, trījiem rītā. Uh, nu, nu, to nav iespējams uh, tādā veidā atrisināt. Un mm, tas ir nepieciešams arī tāpēc, lai kolēģi varētu iepasi, iepazīties ar kompromisiem un lai būtu pienācīgs laiks uh, pirms balsošanas. Tāpēc arī runa par so, šo septembri. Nu, mēs paliekam pie septembra. Tālāk atlikšanu vismaz man kā referentam nebūtu pieņemama bet es domāju, ka būtu prātīgi, ja mēs to atliktu līdz septembrim. Tālāk īpašās automašīnas. Nu, kolēģi, es domāju, ka mums te ir jārod risinājums. Jo tas palielinās e, ražošanas izmaksas. Tālāk par metānu. sarunās ar ēnu referentiem mēs um, runājam par to, ka esam saņēmuši informāciju um, no uh, Krievijas ekspertiem. Es domāju, ka arī par šo problēmu mums ir jārunā tīri no politiskā viedokļa, kā mēs varētu uh, novērst to, ka šis process attīstās pilnīgi nekontrolēti. Arī domāju, ka mums ir nepieciešams rast labu risinājumu un uh, saprātīgu risinājumu. Un es no savas puses esmu uh, gatavs kopā ar ēnu referentiem strādāt pie kompromisa. Nu, es arī konstatēju, ka, kas attiecas uz uh, šiem mērītājiem, tad tehnoloģija nav nemaz tik vienkārša, un šie viens vai divi procenti jāsaka, ka mērītāji nevienmēr ir tik precīzi. Es domāju, ka nozēra to tiks galā, lai gan satraucos drīzāk par noteiktām automašīnu kategorijām, bet nu, ja vairākums vēl šādu risinājumu, tad es esmu gatavs uz kompromisiem. Es ceru, ka mums izdosies rast saprātīgu risinājumu, bet lūdzu, lūdzu, pieturēsimies pie šī termiņa septembris, tas būtu saprātīgāk. Paldies! Liels paldies par diskusijām! Nākamais punkts uh, - citi jautājumi, vai ir kas sakāms? Ja nē, tad nākamā sanāksme ir paredzēta 15. un 16. jūlijā Briselē. Līdz ar to esam noslēguši eh, savu darbu šodien. Lielas paldies visiem!